Jā, ich glaube, wir können langsam anfangen. Es domāju, ka mēs lēnām varētu sākt. Mums šodien ir viedokļu apmaiņa ar Marcinu Korolčeka kungu, kurš mums ir zināms kā bijušais polijas eh, vides ministrs un nesen viņš ir pilnvarotā persona klimata politikas jautājumos. Pagājušo nedēļu mēs bijām kopā Varšavā, daži no jums bija klāt, kur notika COP19 klimata konference. Tikko no rīta mēs par to diskutējām ar Heldekārtas kundzi, un tagad vēlamies dzirdēt no mūsu polijas pārstāvi, kādi rezultāti, kāds kopsvilkums, tad mums arī būs iespēja kopā izdiskutēt ar tiem kolēģiem, kas ir klāt. Tad ar to arī pārtraukšu savu runu un došu vārdu polijas valdības pilnvarotajiem pārstāvjiem. Koroleka kungam, lūdzu. Dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję, panie przewodniczący. Sveicināt, priekšsēdētā kungs. Runājot par Varšavas eh, sanāksmes rezultātiem, es vēlētos eh, koncentrēties uz diviem aspektiem un diva veida rezultātiem. Vispirms. Mums izdevās vienoties par virkni lēmumiem un secinājumiem. Un šī gadījumā mēs runājam par veselu virkni secinājumiem un lēmumiem, no kuriem Vissvarīgākie ir e, tie, par kuriem stūlīt runāšu, un tie ir pieci. E, vispirms Durbānas darba kārtība. Otrakārt, Uh, mehānisms par zaudējumiem un kaitējumu. Tālāk septiņu lēmumu pakotne, finansējums vidas politikas jomā. Tālāk ceturtais eh, monitorings un uzraudzība. Un arī eh, vesela eh, lēmuma pakotne par mežsaimniecības pakotni tropu zonas valstīs. Nu, un tagad es sīkāk izklāstīšu uh, visus eh, tātad eh, šos te viedokļus un lēmumus. Vispirms par Durbānas platformu. Mums izdevās izstrādāt eh, ceļvedi gatavojoties Parīzes konferencei, un mēs zinām, kas un kad notiks tuvāko divu gadu laikā. Tā kā Parīzes konference eh, droši vien būs veiksmīga. Mm, mēs eh, noslēdzām, mēs zinām, ka vienošanās projekts eh, tiks uh, prezentēts pusēm tieši pirms eh, konferences Limā nākamā gada decembrī. Un Limā puses apspriedīs un vienosies par to, kādā veidā Eh, puses nodrošinās savu pienesumu jaunajai, eh, jaunajam nolīgumam. Eh, līdz 2015. gada vidum. Mēs arī zinām, ka 2015. gada maijā būs jāizplata lēmuma projekts visās konvencijas pušu dalību valstu valodās eh, samitā Parīzē. Tātad praktiski par eh, ceļvedu mēs esam vienojušies par to, kas notiks tātad sākot no šodienas līdz Parīzes konferencei. Un eh, lēmumi, kas tika pieņemti Varšavā, ir pilnībā savietojami ar tiem lēmiem, kas ir pieņemti pirms diviem gadiem uh, Durbānā. Ir ārkārtīgi svarīgi atzīmēt, kā Durbānas, Varšavas un Līmas uh, lēmumi un visbeidzot lēmums, kas tiks pieņemts Parīzes konferencē. Uh, ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai tie būtu saskaņot savā starpā lai neviens nevarētu apgalvot, eh, ka, ka process kaut kādā veidā e, nav leģitīms vai ka tas nesako Durbānā pieņemtajiem sākotnējiem lēmumiem. Runājot par zaudējumiem un kaitējumu, eh, šeit vienošanās par lēmumu tekstu nāca ļoti grūti jo īpaši salu valstis un jaunatīstības valstis jau daudzus gadus eh, gaidīju šo lēmumu, un eh, tieši pirms, eh, pirms sanāksmes notika tātad šis te traģiskais uh, straļiskā katastrofa Filipīnās, un e, teksts, e, par kuru e, tika panākt vienošanās, gal galā varētu teikt, ka tam ir vēsturiska nozīme. Un līdz ar to mēs varam aizsākt debates un pie, pielietot mehānismus, uh, dabas katastrofu gadījumos. Trešais elements, kas arī ļoti svarīgs, un tas ir ļoti jūtīgs jautājums, tas ir, finan, tas ir finansējums klimata politikai. Un mēs šeit esam pieņēmuši septiņu lēmumu pakotni. Vēlētos pakavēties pie diviem, eh, par kuriem vienoties nācās visgrūtāk. Viens no tiem. I. Uh, par klimata fondu un uh, lēmums par ilgtermiņa finansējumu uh, klimata politikas jomā. Abi lēmumi mm, bija ārkārtīgi uh, sarežģīti un pieņemtos bija grūti, vienoties par tiem bija grūti, taču mēs beig beigās par tiem vienojāmies. Nākošais elements un daži varbūt apgalvos, ka tie ir ārkārtīgi tehniski jautājumi, taču ļoti svarīgi mm, bija vienoties par to, kā eh, izmērīt eh, samazinājuma pasākumus, ko veids dalību valstis. If końcu eh, zespół decyzji cenšoties eh, vienoties eh, par to, eh, kas būs saistošs visām pusēm. Tālāk runājot par mežsēmniecības jautājumu, par tropu mežiem un ilgtspējīgu darba kārtību tropu mežiem. Nu, e, tā varbūt bija tāda konferences tehniskākā daļa. E, mēs pieņemam arī veselu virkni visādi citādu lēmumu, un diezgan, to bija diezgan daudz, bet es vēlētos iezīmēt varbūt vēl kādu citu dimensiju, kas ir ārkārtīgi svarīga. Uh, viens no mūsu mērķiem jau no paša sākuma. bija atgūt ticību procesam un atjaunot atklātumu principus un e, šī te uh, e, savstarpējās uzticēšanās atmosfēras veidošana bija pats galvenais. Un varbūt tāds tīri tehniskās rezultāts uh, visām šīm sarunām un lēmums, kas tika pieņemts runā varbūt pats par sevi, bet mēs nodemonstrējāt, ka pat ārkārtīgi sarežģītos jautājumos tomēr ir iespējams panākt vienošanās. Tālāk šis te jautājums par uh, uzticības veidošanu. Uh, un jautājums par to, kā vispār organizēt konferences darbu, tas ir uh, varbūt citas jautājums. Mūs iedvesmoja Eiropas Savienības paveiktais un Pirmo reizi mēs izveidojām prezidentūras eh, trio institūtu Peru, Polijas un Francijas uh, sastāvā. Un visas sanāksmes ar sekretariātu. kas parasti notiek katru dienu un reizēm pat vairāk kārt dienā. Mēs uzaicinājām nākamās divas prezidentūras, Peru un Francijas prezidentūru, lai tās aktīvi piedalītos šajās sanāksmēs. Mēs uzaicinājām abas prezidentūras arī uz visām prezidijas sēdēm gan sekretariātu, gan geogrāfiskās grupas. Arī šādas sanāksmes notiek vairākas reizes nedēļā, un tās ir veidotas tā, lai mm, iezīmētu sarunu uh, virzību. Un visas uh, geogrāfiskās grupas parasti ir pārstāvētas šādās sanāksmēs. Uh, un visā šajās sanāksmēs eh, līdz ar to, kā es jau teicu, bija klāt arī nākamo divu prezidentūru pārstāvji. Mēs uzaicinājām arī virkni ministru eh, piedalīties šajā procesā, un tas arī bija jaunums. piemēram, eh, kas attiecas uz eh, klimata politikas finansēšanu, zaudējumiem un kaitējumu, sarunas par vienošanos. Eh, tātad šajā procesā mums palīdzēja daži ministri. Piemēram, par finansēšanas jautājumiem mums palīdzēja Dānijas vidas ministrs Līdegards un Kīvānu no Ugandas par zaudējumiem un kaitējumu un postījumiem. Mēs saņēmām palīdzību no Lēnas Ek, no Zviedrijas, starp citu, iepri, kādreiz iepriekš viņa bijusi arī EP deputāte, un Moleva skundze no Dienvidāfrikas. Runājot par jauno vienošanos, šeit mums šai darbā palīdzēja Tims Grossers no Jaunzēlandes un Bāla Krišnas kungs no Singapūras. Un, manuprāt, eh, tas fakts, ka virkne ministru tika iesaistīti eh, mūsu darba procesā, un virknē eh, Eiropas ministru to vidū, eh, starp citu arī Somijas ministrs, eh, ministre, kas vadīja debats par to, kā mežsaimniecības var palīdzēt samazināt kopējās emisijas. Un tas, ka šajā darbā piedalījās tik daudz vīdes ministru, tas noteikti atspoguļojās rezultātā. Un tas e, palīdzēja uzlabot virknes lēmumu kvalitāti, bet ne tikai. E, tas fakts, ka mums izdevās atjaunot e, ticību šim procesam, Tas eh, cerams mūs tuvina lielajam finālam Parīzē. Jo ar šo te pārliecību, eh, ko pauda ministri un sarunu vedēji, eh, pārliecība par to, ka šis process ir visus iekļaujošs. Vienošanās Parīzē noteikti būs iespējama un mēs esam tieši pārliecināti, ka tieši tā tas arī notiks. Nu, šeit es varbūt arī apstāšos. Un esmu gatavs uzklausīt jūsu komentārus un atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies Karaliču kungām. Tagad mēs sāksim ar kolēģiem Aišaut un Estrela. Ja kāds vēl vēlas runāt, lūdzu pats liet roku. Gireks kundze un sāksim ar Pesaišautu. Uh, uh, paldies priekšsēdētājiem, paldies Kauleču kungam. Jā, nu reizēm mums ir dažādas idejas, un mēs Twitterī reizēm apmainamies viedokļiem, un paldies par to. Eh, ko es vēl esmu, neesmu varbūt izdarījis šajā mēdījā, eh, es gribēju pateikties jums par Varšavas konferenci, un dažreiz mēs reizēm sagaidām varbūt atšķirīgas lietas, un, jā, un mums jūs jāapsveic par to, kas notika noslēgumā, un es to ar prieku arī daru. Bet viens jautājums. Vāršavas konference nebija eh, nekas vienkāršs, tā bija startautiska eh, konference, un tur eh, vajadzēja tiešām tikt galā ne tikai ar attīstības valstīm, bet arī ar attīstītām valstīm kā Austrālija un Japāna, kas, nu, nestrādāja procesa labā. Bet es gribēju parunāt par jūsu funkcijām, kā, kuras jūs pildījāt kā ministrs konferencē, un kāda ir jūsu loma pēc klimata samita. Mums ir ļoti svarīgi zināt, ko tas īsti nozīmē, jo jūs joprojām esat atbalst, atbildīgs par klimata pārmaiņu politiku. Un šajā nozīmē es tiešām gribētu dzirdēt, kas tur īsti notika un kāda tagad ir jūsu loma. Bet vissvarīgākā diskusija, protams, ir saistīta ar to, ka mēs varbūt esam pārvarējuši dažus šķēršļus, kas ir saistīti ar zaudējumiem, postījumiem un finansēšanu. Šeit atkal gan diskusija tomēr ir atcelta. Un cerams, ka eh, Peru šis jautājums un arī Parīzē atkal atgriezīsies darba kārtībā. Bet es drīzāk gribētu parunāt par ceļvedi uz Parīzi. Eh, kā jūs saskatāt Eiropas Savienības lomu, lai varētu šo darba kārtību bīdīt uz priekšu? Uh, jo kop lēmums um, faktiski ļauj diezgan daudz manevrēšanas iespēju, uh, kā turpināt šo darbu, un kā jums šķiet, kā ES vajadzētu tālāk attīstīt savus darbības plānus, ja jūs aplūkojat uz dažādiem paziņojumiem, kas saistīti ar kop lēmumu, tātad par to, kā virzīties priekšo attiet. Uh, Durbānas platformas sakarā. Tātad, lūk, ir šī uh, pirms 20. gada plaisa, tālāk certificētā emisiju eh, samazināšana, tālāk 4C, kur ir runa par to, ka ir valstis, kuras eh, nepilda Kyoto protokola saistības. Un savukārt es eh, cenšos savas ambīcijas, teiksim, spēcināt. Nu, tas tā tad varbūt varētu runāt par šo te augstāko saistību uzņemšanās līmeni, tāpēc par 4C pantas gribētu tālāk jūs, jūs paskaidrojums. Pēc 20. gada ir skaidrs, ka puses tiek aicinātas nākt klajā ar darbībām, ar pasākumiem. Uh, līdz 2015. gadam, un ir skaidrs, ka uh, pirmais uh, ceturksnes 2015. gadā. Nu, šāds termiņš ir noteikts ASV dēļ, jo tas ir vēlēšana laiks ASV. Un tad, kad ASV būs gatavas vai, vis, vai iespējams gatavas kaut ko darīt. Bet tas nozīmē, ka 14. gadā e, es jau sāks savu darbu pie e, pakotnes pēc 20, periodu, laika periodiem pēc 20. gada. E, Tā kā daļēji, kā priekšsēdētājs klimata samitā, jūs droši vien sagaidāt, ka dažas valstis spērs noteikti soļus, starp citu arī ES, e bet jūs varētu būt arī tāds kā sūtnes, eh, bet kāda būs polijas pozīcija šajā um, sakarā? Eh, kas tiks apspriestā starp ES valdī, valst, valdu, valdību un valstu vadītājiem, un kā tas būs saskaņā, kā tas būs saskaņots ar kop lēmumu, par kuru jūs tā cīnījāties. Paldies, Estrēla skundze. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties ministra kungam par viņu klātbūtni un par viņu sniegto informāciju. Runājot par COP19 rezultātiem, varētu izmantot šo puspilnas vai pustukšas glāzes tēlu. Citiem vārdiem sakot, daži uzskata, ka rezultāti atbilst iepriekšējam COP ka kaut ko esam panākuši, savukārt citi uzskata, ka glāze ir pa pusē tukša, tātad, ka būtiskais nav panākts. Es uzskatu, ka pastāv pozitīvi un arī negatīvi aspekti. Visticamāk, ka visi mm, šai ziņā var man piekrist. Runājot par negatīvajiem aspektiem, es vēlotos atsaukties uz to faktu, ka vārdi varbūt dažkārt e, liekas nesvarīgi, taču patiesībā vārdu lietojumam ir liela nozīme. Ja mēs aizstājām vārdu saistības ar vārdu ieguldījums, tad manā skatījumā tas ir solis atpakaļ. Tāpat es uzskatu, ka ka te nedarbos līdz tikai Eiropas Savienības pusi, bet arī no citu pusi šajā kop izpaudās mazāk ambīciju, kā varētu sagaidīt agrāk. Eh, tas arī ir negatīvs, kaut kas negatīvs. Un man ir žēl, ka Eiropas Savienība nedefinēja mērķi par 30% samazināt CO2 izmešus, uh, laikā līdz 2020. gadam. Šīs debatas norisinās jau ilgu laiku. Daudz maz pastāv konsens Eiropas parlamentā par šo mērķi. Tad tālāk. Lēmumu pieņemšanas pastāvīgā atlikšana. Citiem vārdiem sakot, Protams, eh, labāk, ka ir kāda ceļkārtas nekā, kāda ceļkārta nekā, ka tādas nav. Taču eh, visās sarunās eh, kārtējā lēmuma pieņemšanas atlikšana līdz Parīzei 2014. līdz Parīzes sanāksmē 2015. gadam nevis noteikšanu uz 2014. gadu, vai jūs nedomājat, ka mums izdosies uh, panākt uh, šī Parīzē vēlamā līguma sagatavošana 2014. gadā? Kā šīs vēlmes varētu konkretizēties? Būtu, uh, ir jau labi, ka Mums bija um, drosmi izveidot ceļu karti laikam līdz 2020 gadam, bet ar to nepietiek. Taču runājot par pozitīviem aspektiem, nu, jāsaka, tāda ir. Uh, es atvainojos, saku runātāji, atgriezīšos vēl pie negatīviem aspektiem. Šoreiz tie gan nav saistīti ar uh, Eiropas Savienību. Tomēr tas ir nožēlojami. Kanāda un Japāna iepriekšējos kop uh, spēlēja nozīmīgu lomu. Es atceros, piemēram, Monreāls kopu acīm mm, redzamu apsvērumu dēļ. Eh, toreiz Kanāda bija cieši iesaistījusies, taču salīdzinot ar šo pēdējo kopu, Kanāda un Japāna spēruši soli, soli atpakaļ. Tagad pievēršoties pozitīvajiem aspektiem. Iepriekšējo kopu laikā finansējuma jautājums arvien bija saistīts ar lielām problēmām. Bet šī kop laikā izdevās, ja tā varētu sacīt, panākt zināms rezultāts. Tas ir, protams, pozitīvi, kaut ko finansu lomā esam panākuši zaļais fonds klimata jautājumos, Varšavas klimata mehānisms. Tas attiec ir uz emisiju samazinājumu saistībā ar atmežošanu. Tātad. Tā, mēs esam panākuši vienošanos un saistības par 80 miljoniem. Man būtu gribējies, lai Eiropas Savienības loma būtu bijusi aktīvāka, ka tā būtu ambiciozāka. Eiropas Savienībai būtu bijis jādara vairāk, lai panāktu vienošanos Parīzē. Mani uztrauc zināmu atpakaļ soļu klātbūtne. Tā vietā, lai dotos pareizajā virzienā, mēs pat labam dodamies atpakaļ. Paraudzīšos uz manas valsts Portugāles piemēru. Portugāli ir trešajā vietā industrializēto valstu <clears throat> izcilības sarakstā attiecībā uz atjaunīgajām enerģijām, uz investīcijām šai jomā. Taču tagad krīzes dēļ un politisko pārmaiņu rezultātā mēs vairs neturpinām iet pa šo labās virzības ceļu. Kāpēc nevalstiskās organizācijas ir pieņēmušas lēmumu? pamest uh, diskusiju galdu. Man šķiet, ka pirmo reizi tas notiek. Vai ir kāds uh, arguments, kas uh, šo NVO rīcību mm, attaisno? Paldies. Paldies Estrēlas kundzei un tagad pārējie divi runātāji. Adam Gerik, kungs, lūdzu. Zdaje sobie sprawę z tego. Liels paldies. Es nedien saprotu, cik sarežģītas šī konferences bija, un tajā apspriestie temati bija arī sarežģīti un ļoti jutīgi. Es apzinos, ka trešās pasaules valstīm un jaunatīstības valstīm ir uzskats, ka šīs problēmas ir vērtējamas klimata taisnīgumu acīs, un tas ir uh, skatījumā, un tas ir saistīts ar eh, veselu virkni interešu, kas valstīm varētu būt. Tāpēc es nevēlētos minēt negatīvos aspektus. Es domāju, ka katra sarunu kārta ir jāizvērtē pozitīvā gaismā, un tas fakts vien, ka diskusijas norisinās, ir jau pozitīvi parādīja. Gribēlos atgādināties Trēles kundze, ka Ēģiptes, eh, kā Eiropas uh, mērķis vēl ar vienu ir 3 reiz 20. Tās bija pamats arī diskusijām Varšavā. Jautājums bija par to, kā panākt šo mērķi. Jāceras, ka mūsu mērķi pasaulē tiek skatīt no saucamās klimata, no saucamās klimata taisnīguma viedokļa. Mēs nevaram būt uh, pārāk eh, drastiski iejaucoties ekonomiskais jomās. Mums ir ārkārtīgi nepieciešama līdzekļa, un arī ministrs to teica, mums nepieciešama līdzekļa adaptācijas mērķiem, jo esam piedzīvojuši daudz dabas katastrofu, incidentu, ir eh, notikusi lielā traģēdija Filipīnās pirms tam. Saskārāmies ar problēmām. Es domāju, arī Portugālē bija dažas traģēdijas incidenti, tāpēc mums jābūt ļoti piesardzīgiem, kritiskiem. Domājot par savām ambīcijām, mums jābūt piesardzīgiem, ierobežot mūsu ambīcijas. Es domāju, Varšavā kaut kas tika izkārtots. Ja kaut kas bija pozitīvi, tad tā bija vienošanās par meža saimniecību. Mums pasaulē šāda veida politika nav bijusi līdz šim, un šis aspekts tagad ir ļoti pozitīvs. Mums jāturpina atbalstīt mūsu globālās plaušas, mūsu visu interesēs vieno, eh, iesaistītām pusēm izdevās vienoties par to. Vēlos uzteikt šo panākumu. Un vēl man ir jautājums ministra kungam. Tagad mēs mēģinām panākt jauno Kyoto Parīzē 2015. gadā. Tātad mērķis ir saglabāt Kyoto vienošanos un iespējams paplašināt tās aptvērumu uh, Taču pirms to mēs varētu izdarīt, mums ir jāizvērtē Kyoto vienošanās. Kāda ir uh, Kyoto līguma pašreizējā situācija? Vai tā ir izanalizēta? Piemēram, mana valsts piekts, piekts kārt ir pārsniegus Kyoto kritērijus, un tad rodas jautājums. Kā ir ar tām valstīm, kas eh, nav izpildījušas eh, emisiju samazināšanas mērķi, vai par šīm valstīm bija runa? Ja Parīzē būs runa par emisiju samazināšanu, tad mums jāsāk no paša sākuma, no Kyoto. Nākošais Šimanskī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies priekšstādāji, ka devāt man iespēju izteikties. Vēlos pateikties mūsu ministram par viņu lielo ieguldījumu. Vēlos sacīt, ka var tikai paust nožēlu, ka viņš vairs nav ministrs. Tomēr viņš ir atbildīgs par klimata izmaiņām. Klimata, klimata politiku. Es eh, labprāt gribētu, ka viņš vēl ar vienu būtu ministrs. Es atceros jūs, ministra kungs, kad jūs uzstājāties mūsu komitejā savu laiku un uh, Jūs sacītājs uz man atstāja lielu iespaidu. Jūsu viedoklis, jūsu idejas nebija atbalstīt no visu deputātu puses, negribu visu atgādināt, taču <clears throat> es atceros, ka jūs toreiz sacījāt, kā šo ideju autors, ka viens no Varšavas konferences mērķiem nav uh, kaut kādas saistības par galīgajiem lēmumiem, taču jūs uzsvērāt šo vienotā, š, šī, šo globālās vienošanās aspektu, jo tas ir visa šīs politikas pats pamats, tam jābūt ir globālā līmenī. un varbūt skeptiski noskaņots par tālākiem samazinājumiem Eiropā, tad ja citas valstis uh, šai procesā neiesaistās emisiju samazināšanas procesā. Jūs arī runājat par tirzniecības liberalizāciju. Bija tāds modelis eh, lēta enerģija viņpus okeānam un dārga enerģija Eiropā. Visām valstīm būtu bijis jāsaka, ka visiem viss nav vienāds. Mēs zinām, ka ir dažādi attīstības līmeņi, ir tāds valstis, kas ir lielāks piesārņotājs, un tad ir citas valstis, kas ir citā līmenī. Dažādi bija skaitļi, piemēram, Ķīnā dzīvojušais e, e, rada Trīs eh, tonnas eh, CO2 izmešu Vācijā, tās ir astoņas tonnas, Luksemburgā deviņas. Tā tad te ir runa par rādītājiem. Mans jautājums ir šāds. Vai Varšavā atskanēja kāds signāls kaut kas, kas liecinātu par to, ka gaidāms lēmums pamatoties uz kritērijiem, uz kādiem atskaits punktiem? Vai arī varam sagaidīt ka apņemšanās saistības no dalībvalstu puses būs tādas brīvprātīgas, bez kādas, bez kādas stingra pamata. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgi šie rādītāji, šie atspērienu punkti, jo situācija katrā valstī ir atšķirīga. Es zinu, ka Ķīna, Japāna, Kanāda nebūtu panākuši šādu vienošanās, kādu mēs panācām Varšavā. Taču, ja Ķīna, Kanāda, Japāna, Parīzē teiks, ka viņi ir gatavi samazināt emisijas par 10%, tad vai jūs būsiet pārsteigti, priecīgi vai dusmīgi? Kāda būtu jūsu reakcija ņemot vērā pašreizējo situāciju? Būs daudz saistību, būs vesela virkne nolīgumu. Es nāku no Eiropas, es gribu kā tādu protestu paust jums, ka mums nevajadzētu runāt negatīvi par mūsu panākumiem, jo mēs jau daudz esam izdarījuši, mēs daudz investējam Eiropā. Mēs uh, investējam arī oglēs, taču šīs ogas ir atšķirīgas, enerģija arī ir e, citāda. Es gribu sacīt sociālistiem, atcerieties par sociālo kontekstu. Es zinu, ka mūsu mērķi ir ambiciozi, taču sociālajie jautājumi arī ir ārkārtīgi svarīgi. Un ļoti bieži mājokļi no 40% no saviem ienākumiem uh, atdod par enerģiju. Un, Es domāju, ka šajā jautājumā mēs esam vienoti. No rīta mēs uh, jau dzirdējām, cik daudz naudas mēs investējam ārpus Eiropas Savienības, kad mēs importējam fosilo kurināmo, un tādēļ mums ir jāraugās, kā mēs varam uzlabot šo situāciju. Nevajag vienmēr ar pirkstu parādīt uz mums. Tas, tā teikt, jau tā nokaitinājis klimata debatas. Taču mums ir jāpalūkojas uz to, kas ir tas vienojošais faktors, un es tieši domāju, ka jūsu valstī. Uh, kur runa ir par uh, šo apkuris uh, īpašo situāciju, ka daudzas valsts to varētu ņemt piemēru. Mums tiešām ir jālūkojas, kas mūs vieno mūsu savienībā, nevis kas mūs šķir, un par to mums vajadzētu parūpēties arī visā klimata diskusijā, un tādējādi arī doties uz priekšu. Uh, Es patiesībā noslēdzu runātāju sarakstu, bet Sonika kungs vēl vēlas izteikties, jūs tikko kā ieradāties. Tātad jūs nedzirdējāt ministru kungu teiko, jūs tomēr vēlties izteikties. Liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Man ir jautājums ministra kungam. Poliju apsūdz par to, ka tā ir valsts, kas eh, investē pārāk daudz līdzekļu oglēs, tā kā bremzējot Eiropu. Es gribu uzdot jautājumu, vai ir taisnība, ka Vācija uh, izmanto trīsreiz vairāk ogļu nekā Polija? Vai tā ir taisnība, ka CO2 izmeši Vācijā palielinās pretēji eh, Polijā notiekošajiem? Vai tā ir taisnība? Paldies! Vielen Dank. Paldies. Es nezinu, Sonek kungs, vai jūs zinat to, ka ir tikas parakstīts koordinācijas līgums un 2030. gadām mēs esam vienojušies par 60% atjaunojumu enerģiju izmantošanas. Domāju, ka tas varētu atrasināt arī jūsu jautājumu un parādīt, kas notiek. Vēlreiz vēlos teikt, ka mēs ļoti pozitīvi uztvērām to, ka mums bija diskusija Polijas senātā kopā ar kolēģiem no parlamenta delegācijas Simanska kungs arī bija līdzi, un es domāju, ka mēs izteicāmies ļoti atklāti, un tas bija ļoti noderīgi abām pusēm. Es domāju, ka mums vēl biežāk vajadzētu diskutēt savā starpā to, lai es sāku ar vārdiem, ka ik viens īpaši vācieši zina, kāpēc Polijā energodrošība ir visaugstākā prioritāte pilnīgi visiem. Mums ir jāzina, kāda ir mūsu vēstura, un Dažreiz mums ir jābūt arī ļoti uzmanīgiem mūsu diskusijās, un šie vainīgo norādīšana, tas nekam nedara, tas pilnīgi nekam nedaram. Tāda mēs nekur nenonāksim, mēs tikai sāsināsim diskusijas un nesasniegsim uh, rezultāts, un tādēļ arī mēs neatvieglojam jūsu kop prezidenta priekšsēdētāju darbu vieglāk. Tādēļ mums vajag paraudzīties, kur mēs varam sasniegt mērķus, kādā veidā to varam. Tikko jau teicu par uh, šo īpašo enerģijas piegādi Polijā, un tas ir labs piemērs, un mums vajadzētu no tā mācīties, tiešām meklēt kopīgo, nevis to, kas atšķir. Karaličs kungs, dod vārdu jums. Dziękuję, panie przewodniczący. Będę odpowiadał. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu atbildēt uz jautājumiem tādā secībā, kādā tie tiek uzdoti. Mm, Pirmkārt, es vēlos jums apliecināt, ka vakar oficiāli Polijas valdība mainījās un kopš vakardienas Mači Grabovski kungs ir vides ministrs. Uh, ministru padomes sanāksmē, šajā jaunajā ministru kabineta sanāksmē, tika izveidota jauna funkcija polijas valdības e, pilnvarotā persona klimata jautājumiem, un šajā līmenī mēs e, koordinēsim dažādas darbības šī temata ziņā, un es esmu nominēts par ģenerālu sekretāru vides ministrijā, un es būšu atbildīgs par klimata politiku Polijas valdībā. Šis risinājums manā skatījumā ir optimāls, tāpēc, ka cilvēks, kas ir atbildīgs par šo procesu globālā līmenī, uh, varēs būt eh, aktīvs, viņam, tam cilvēkam tādam jābūt eh, attiecībā uz sanāksmēm, kas tiek organizētas šīs globārās konferences ietvaros. Jūs iespējams zināt, ka iekšējā politika um, pieprasa paredz ļoti daudz laika, jo mums ir uh, ūdens politikas reforma, arī notekūdeņu politikas reforma, tad arī ir eh, slānekļa gāzes izmantošanas projektu, iegūst un izmantošanas projektu, un jaunais ministrs Grapovska kungs nodarbosies ar šīm iekšējām lietām. Eh, personas kas atbildīga par klimatu iecelšanu vides ministrijā, tikai stiprinās manu iespēju darboties eh, pilnvērtīgi, sniedzot savu ieguldījumu Eiropas un globālajās diskusijās konvencijas līmenī. Tātad es būšu visa procesa priekšsēdētājs. Vēlos pateikties deputātiem par pozitīvo Varšavas sanāksmes vērtējumu. Vēlos arī sacīt, ka kādu laiku pirms konferences Polija tika izvērtēta un uh, tika atzīts, ka tā ir valsts, kas bremzē Eiropu, valsts, kas uh, sprauž sprunguļus, uh, ratos, taču, kad e, konference tika noslēgta 40, 24 stundas vēlāk, e, pēc e, visu nakti ilgušām diskusijām, mēs apliecinājām savu apņēmību arī Polijā, apliecinājām savu apņēmību turpināt šo globālo procesu. Mēs vēlamies visu novest līdz galam, mēs vēlamies vadīt šo procesu līdz pat Parīzē. Un mēs vēlamies, lai vienošanās Parīzē būtu ar jaunu pievienoto vērtību. Mēs vēlamies lai Parīzes konferencē piedalītos visas 194 valstis. Mēs vēlamies vadīt sarunas par tādu veidu vienošanos Parīzē, kuru varētu ratificēt 194 valstis. Vēlos jums atgādināt nelāgo pieredzi saistībā ar pirmo Kyoto periodu vai pat vēl ļaunāko pieredzi saistībā ar otro Kyoto periodu. Un otrais periods attiecas uz Eiropas Savienību, Austrāliju un eh, dažām eh, Eiropas ekonomiskās zonas valstīm. 40% no globālajām emisijām ir tieši no šī reģiona. Tas mums ir izaicinājums risināt 100% eh, globālo emisiju problēmu. Nu, mums tagad ir ceļa karti un Limā mēs sagatavosim. Nu, tātad mūsu rīcībā jau ir pirmais vienošanās projekts, un Limā mēs noteiksim metodi, kā tiek noteikts uh, katras valsts ieguldījums līdz 2014. gadam. Un 2014. gadā mēs prezentēsim uh, šo metodi, lai sagatavotu vienošanos, kas Parīzi padarīs par veiksmes stāstu, runājot par Eiropas darba kārtību. Jā, es uzskatu, ka mums ir jāsāk mūsu pārdomu periods par Eiropas ieguldījumu. Kāds tas būs? Mums ir jādomā par mūsu ambīciju apjomu kā mēs panāksim šo ambīciju sasniegšanu un kāds būs ieguldījums no katras individuālās dalību valsts, kāda būs, kāds būs šo valstu konkrētais ieguldījums kopējā katlā, Eiropas Savienības katlā. Tad mums jāsāk mūsu pārdomu laiks, taču par laimu mums šīm pārdomām vēl ir vesels gads, jo mūsu katru ieguldījumu mēs prezentēsim 2014. gada 1. ceturksnī. Jūs uzdevāt arī jautājumu par ambīcijām pirms 2020. gada. Tas ir ļoti labs jautājums, pamatots jautājums, jo jo vairāk mēs varam panākt kopā, kā starptautiskā sabiedrība līdz 2020. gadam, jo vieglāk būs īstenot mūsu politiku pēc 2020. gada. Un šīs diskusijas par eh, ieguldījumu apjomu līdz 2020. gadam ir ļoti svarīgs. Otrais Kyoto periods aprobežojas ar vienu trešdaļu valstu, un apmēram 160 valstis ir ārpus šīs sistēmas. Es domāju, ka jūsu jautājums ir visnotaļ pamatots. Jautājums ir šāds. Vai mēs, kā starptautiskā sabiedrība, esam ar savām ambīcijām šajā jomā vai nē? Un te es jums piekrītu. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Par to Bonnā norisināsies atsevišķa sanāksme gada vidū, un tad mēs mēģināsim rast eh, atbildu šo jautājumu Bonnā. Mm. Vēlos pievērsties Estrēlas kundzes sacītēm. Nevar piekrist eh, vienam jūsu argumentam. Jūs teicāt, ka uh, teksta izmaiņas ir negatīvas, tas ir solis atpakaļ, te es jums nevaru piekrist. Varšavas lēmums ir simtprocentīgi saskaņots ar Durbānas uh, līgumu. Durbānas lēmumu. Durbānas lēmumā ir minēts, ka 2015. gadā būs jauna vienošanās dimensija. Šī vienošanās aptvers visas valstis. Un vārds ieguldījums attiecas gan uz attīstītajām, gan uz attīstības maltīm, valstīm. Šajā ziņā teksts simtprocentīgi atbilst Durbānas lēmumam. Ja mēs izmantot citus terminus, atkarībā no tā, par kuru valstu grupu ir runa, tas nozīmētu arī atšķirīgus ieguldījumu līmeņus, un tas neatbilstu Durbāns lēmumu garam. Jo mums ir jāvada sarunas par tādu vienošanās, kas attiektos uz pilnīgi visiem, līdz ar to šis termins ieguldījums ir būtisks šajā kontekstā. Tas labi ataino mūsu mērķus, un tas ir viens no Varšavas sasniegumiem. Jo šim vienošanās tekstam jābūt tādam, kas aicina citus uh, līdzdarboties, nevis uh, aicina valstis izstāties vai neiestāties iespējamā alianse. Te varētu būt runa par enerģijas efektivitātes politiku par atjaunīgiem enerģijas avotiem, par CO2 nodokli uz robežām, piemēram. Šī ieguldījuma raksturs dažādās dalību valstīs būs atšķirīgs. Tā nebūs tāda veida, tas nebūs tāda veida ieguldījums, kas pilnīgi visiem vienādi darbosies, jo ir valstis, kas ir divreiz lielāks par pašu Eiropu, bet ir arī valstis, kas ir mazāks par Briseli. Tātad mēs nevaram šo uh, universālā risinājuma pieju īstenot šeit. Ir jādomā Uh, par dažādiem risinājumiem, kas uh, būtu derīga uh, dažādām valstīm. Runājot par 30%, mums Eiropā ir politiski lēmums par 30%, proti šie 30% ir mūsu piedāvājums. Tas ir tas, ko mēs liekam uz galda. Ja mūsu rīcībā būs globāla vienošanās un arī tā saucamās attīstīt, attīstītās valstis, mm, īstenos līdzīgus centienus, Šāds lēmums tika pieņems 2007. gadā. Arī visas ANO institūcijas uz to atļaujas, tātad runa par, uh, atsaucas runa par 2007. gada lēmumu. Tātad, ja būs šāda vienošanās, tad nav vajadzības to visu laiku atkārtot. Runājot par ieguldījumiem, par uh, šo finansējumu līmeni pielāgošanās fondam, mums izdevies ir ievākt 100 miljonu, tātad ne, nevis 80 miljonus. Man ļoti iespaido, esmu ļoti labās, labos iespaidos par apvienotās karalis Norvēģijas, ES, ASV, Korejas, Japānas. Zviedrijas, Vācijas, Somijas un Nīderlandes individuālajām apņ individuālu apņemšanos. Es ļoti augstu vērtēju šo valstu piedāvājumu. Tas ir brīvprātīgs solis, un man jāsaka, ka tas ir uh, milzīgs ieguldījums klimata politikas finansiālajā aspektā. Tagad vēlos pateikties Gereka kungam par viņa uzdoto jautājumu. Man jāsaka, ka mūsu svarīgākais uzdevums eh, sarunās par Parīzes vienošanos ir izvairīties no tāda veida situācijas no trešā Kyoto, jo Kyoto loģika ir divi atsevišķi maršruti. No nu, viens puses ir attīstītās uh, un attīstības valstis, taču mūsu mērķis nav 30% emisiju, tas ir 100% emisiju, un šeit svarīgākais ir, kā izveidot tādu veidu mehānismu, tādu veidu metodi, kas um, būtu izmantojama uh, visām iesaistītiem pusēm. Ja mēs paraugāmies uz konvenciju, tad eh, mēs zinām, ka šī konvencija piedzima Rio kā ilgspējas attīstības konvencijas rezultāts. Un tur mērķis bija stabilizēt emisijas, un tomēr līdz tekus tam komis, e, konvencija e, vēlas panākt ilgspējīgu attīstību un nabadzības apkarošanu. Un šie ir konvencijas divi galvenie mērķi, un mums ir jāgatavo vienošanās tādā veidā, lai iestrādātu šos mērķus gan Eiropai, gan Kiribati, gan ASV, gan Krievijas federācijai, gan uh, Ķīnai un Indijai un citām valstīm, lai tās visas izpildītu pret tām izvirzītās prasības. Šis uzdevums nebūtu nav no vieglajiem. Tomēr es uzskatu, ja valstu vidū valda vispusēja uzticēšanās, tad es domāju, šāda vienošanās ir iespējama. Vēl bija arī jautājums par nevalstisko organizāciju lomu Varšavā. Runa par nevalstiskajām organizācijām, asociācijām un citām organizācijām, kas nodarbojas ar klimata jautājumiem. Tām šajā procesā ir liela nozīme, jo tās uh, ataino sabiedrībā valdošo viedoklī, tās eh, tā kā sniedz instīvu valdībai. Vēlos atgādināt, ka dažas no šīm NVO organizācijām ir paziņojušas, ka Varšavas augstā līmeņa sanāksme ir fiasko ar šādu paziņojumu. Tās nāca klājā vēl 24 stundas pirms konference beidzās. Un konference beidzās 24 stundas mm, vēlāk nekā bija paredzēts sākotnēji. Dažas organizācijas devās prom no konferences 20, eh, divas dienas pirms konferences beigām, paužot nožēlu par to, ka nav panākts eh, nekāds rezultāts. Taču es domāju, mm, šīs incidents ir pašsaprotams, nav vajadzības par to vēl tālāk spriest. Panu poslu Logi Cimaiskiemu. Eh, un Cimārska kungs un viņa jautājums pievēršos tagad tam. Vēlos apstiprināt manis sacīto, kad šeit uzstājošai komitejā. Jā. Mūsu mērķis ir globāla vienošanās. Tā ir tāda veida vienošanās, kuru parakstīs un ratificēs citas attīstītās valstis, ne tikai Eiropas Savienība un attīstības valsts. Mēs vēlamies iesaistīt arī attīstītās valstis. Šī enerģētikas politika Eh, kas tiek īstenot ASV, eh, zemu izmaksu enerģija, līdztekus tam samazinot emisijas. Šim paraugam būtu jābūt par piemēru arī mums, mūsu iekšējās diskusijās. Šel īstenotā revolūcija ASV padara šo valsti, proti ASV, par pilnīgi neatkarīgu no fosilā kurināmā importa jo tā arī sacīja priekšsēdētājs. Mums ir jābūt neatkarīgiem. Un amerikāņi, pateicoties viņu slānekļa glāzes revolūcijai, ir panākuši arī citas lietas. Pirmkārt, viņiem izdevies samazināt enerģētikas cenas, un otrkārt, samazināt arī emisiju līmeni. Un eh, š, viņu panāktais ir jau divreiz uh, lielāks nekā mūsu ambīcija šeit Eiropas Savienībā. Turklāt slānekļa gāzes izmantošana arī attīsta veselu rūpniecības nozari un piesaista investīcijas. Tas nozīmē, ka kāds investīcija dolārs netika piesaistīts Eiropā, bet visticamāk aiziet uz ASV vai kaut kur uz Dubaju. Tagad mēs runājam par globālo krīzi. Mēs zinām, ka krīze nav globāla, tā ir krīze Eiropā. Es domāju, ka šie komentāri, kas nāk no rūpniecības nozares pārstāvjiem, ir jāuzsver ļoti nopietni. Vēl es vēlos sniegt atbildi Sonikunga sacītēm. Manā rīcībā nav detalizētas informācijas par dalību valstu atsevišķiem emisijām, taču es domāju, mēs varētu uzdot šo jautājumu Eiropas komisijai. Mēs varētu lūgt, lai Eiropas komisija nāk klājā ar individuālo dalību valstu emisijām. Un tad mēs redzēsim, cik lielā mērā samazinās emisiju apjoms, kurās dalību valstīs tā savukārt pieauga Un tas arī at, eh, varētu tik, būt atainots saistībā ar katras valsts IKP, un es domāju, Eiropas komisija šādus statistikas datus var piedāvāt. Un šie statistikas dati divu, triju tuvāko gadu laikā var būt ļoti vērtīgi um, diskusiju mērķiem. Taču manā rīcībā nav visaptvarošas informācijas par šo jautājumu. Es tāpēc negribu nevienā uh, rosināt uh, nepareizu informāciju. Es domāju, ka Eiropas komisija kā neatkarīga uh, institūcija varētu sagatavot šādus datus par pēdējiem diviem, trim gadiem. Jā, šī, eh, šī informācija nu diet būtu interesanta, taču es negribu plašāk komentēt, jo mums ir jāpaļaus uz detalizētiem, uzticamiem datiem. Paldies! Paldies, ministra kungs, par paskaidrojumiem. Mēs saprotam, jā, akmeņogles, teravat stundas 165, 99. gadā un 116, 2012. Eh, gadā. Un eh, brūnoglēm tas ir no par deviņām teravat stundām ir samazinājies. Kaut gan šajā laikā arī tika, samaz, eh, tika izslēgti atomreaktori Vācijā un tika izmantot atjaunojumā enerģija. Tātad tas mazliet par skaitļiem Vācijā, bet iespējams, ka komisija vēlas vēl precizēt un var to izdarīt. Lūdzu, komisija. Thank you and thank you for the opportunity to come back on. Paldies un paldies par šo iespēju vēlreiz runāt ar jums par siltumnīca efektu gāzu emisiju ziņojumu un desmitajā lapusē e, aģentūras ziņojumā var atrast to, kāds emisijas ir katrai dalībvalstī. Viens no piemēriem. Vācijā laikā no 10. līdz 11. gadam samazinājums var par 2,1%. Var dot arī piemērus no citām dalībvalstīm, bet šie dati ir publiski pieejami. Thank you. Vielen Dank, damit sind wir am Abschluss der Debatte. Paldies, ar to mēs arī beidzam debatas. Manuprāt, šodienas atmosfēra bija lieliska. Mēs varam saprast, ka ir klimata pārmaiņas un iespējams tas ir nepieciešams, lai mēs dienas beigās visiem Eiropas senības iedzīvotājiem varam nodrošināt labu nākotni gan ekonomiski, gan sociāli gan vidas ziņā. Mēs par visi par to iestājamies, un, protams, mums ir vēl dažādas nianses, kā to panākt, taču mēs pie tā strādājam, un Karaliča kungs novēl jums visu to labāko un panākums jūs turpmākajos darba gaitās arī šīs trio prezidentūras laikā, un cerams, ka Parīzē beigās varēsiet gūt panākums, jo es domāju, ka pasaulē tas ir ļoti nepieciešams. Ja mēs turpināsim tāpat kā līdz šim, tad mums būs 3,7 grādu sasilšana, un nu, to mēs nevēlamies pasauli, vēlas saglabāt divus grādus, tur mums vajag vēl pielikt ļoti daudz pūliņus, bet tāpēc mēs šeit esam, tāpēc sadarbojamies, un tādēļ sirsnīgi pateicos par jūsu ierašanos, un, kā jau teicu, daudz veiksmes, izturības turpmākajos nedēļās un mēnešos. Paldies! So. Jetzt geht. Labi, tagad turpināsim ar nākamo darbu kārtības punktu. Man tagad ir liela patīkamais, patīkamā iespēja diskutēt ar, tikai ar kolēģiem. Nezinu, Anīkungs arī ir mūsu vidū, tādēļ tātad viens kolēģis un pārējās mums ir kolēģis. Mums ir viedokļu apmaiņa paredzēta ar komisiju par EFSA, par ģenētiski modificētiem dzīvniekiem. Kā pirmā runātāju vēlos sveikt Polēkungu no Eiropas komisiju un dot vārdu viņam, un tad būs pārstāvs no EFSA Elizabete Nikmane. Tātad Pulēkungs, vārds jums. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Le... Paldies, priekšsēdētāji. Šodienas tēma, ko vēlamies pārspriest, ir ļoti svarīga. Šeit ir jāņem vērā politiski aspekti, kā arī zinātniskas problēmas. Mums Eiropas Savienībā ir paradums runāt par uh, augu reģistrāciju, augu produktiem, un šī problēma ir diezgan jauna. Taču jūs zināt, ka ASV jau vairākus gadus ir, attīs, ir izstrādāts ģenētiski modificēts um, la FDA, la Food and Drug Administration. Lasis. Un līdz ar to ASV ir jāizvar, jāizvērtē riski, attiecībā uz vīdi, uz cilvēku pār, uz lietošanu viņu cilvēku pārtikā un dzīvnieku pārtikā. Līdz ar to pārtiks nekaitīguma iestāde ir nākus klajā ar atzinumiem, taču šis lasis vēl nav atrodams uh, tirgu. Tas tika izstrādāts uh, Tas ir pieejams eh, Kanādā, vienā konkrētā vietā ASV, eh, lop, eh, lobarībā. Mūs uztrauc, ka lūk, lasis tiek e, e, eksportēts uz Eiropas Savienību, taču šāds lasis galvenokārt ir no Aļaskas, no, tātad tas ir savvaļas lasis, un tas nebūtu nav zivsaimniecībās audzētais lasis. Uh, Eh, zivsaimniecībās audzētais lasis ir no Čīles vai no Norvēģijas. Tādu mēs to, to mēs Eiropā saņemam. Taču situācija attīstīsies, tad, ja saņemsim oficiālu pieprasījumu, eh, šī laša gaļas eh, laišanai tirgū vai arī dzīva laša laišanai tirgu Eiropas Savienībā. Šodien mēs vēl šādu pieprasījumu nevienu nesam saņēmuši, ne attiecībā uz eh, laša gaļu, ne arī uz eh, laša audzēšanu. Taču mēs esam pieprasījuši mūsu zinātniskajai aģentūrai, pārtiks nekaitīguma aģentūrai sagatavot to, ko devē par data requirements, eh, prasībām par datiem lai tos kādu dienu varētu sniegt eh, kādam, kurš vēlētos saņemt atļauju. Tātad, lai šis uzņēmums varētu sagatavot dosieju EFSAS interesēm. Priekšstādātāji kungs, eh, mūsu vidū ir EFSAS pārstāve, viņi mums varētu paskaidrot, ja tāda nepieciešama ir, eh, par šiem prasībām. Šeit ir arī pētniecības ģenerāla direktorāta pārstāvis. E, jā, tur viņš ir. Viņš ir atbildīgs par Pegasus programmu, par kuru arī šeit tika uzdots jautājums, un, ja vēlties, viņš var jums paskaidrot par šo Pegasus programmu. Taču ar jūs atļauju priekšsēdāt, kungs, varbūt varētu aicināt EFSU paskaidrot šīs prasības. Uh, šai lietā, ja ir kāds pieprasījums. Jā, labprāt, sākumā paldies par komisijas skaidrojumam, ļoti laba norāda, mums ir EFSA pārstāvi, tādēļ vajadzētu arī uzklausīt EFSU, un tādēļ došu vārdu Paidmans kundzei. Liels paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos izteikties pavisam īsi jo nav pārāk daudz laika, ir divi uh, orientācijas dokumenti, kas runā par pārtikas un uh, dzīvnieku parības aspektiem un veselības aspektiem, un otrs ir vīdes riska uh, aspektiem, ja uh, šie te ģēmo dzīvnieki nonāk vidē. Princips šajā dokumentā ir tāds pats, kā tiek piemērots E, izvērtējot e, ģēmo augus. Mēs salīdzinām e, ģenētiski modificēto dzīvnieku ar nemodificētu, un tad mēs ejam cauri visiem tiem soļiem, kas tiek izmantoti arī ģēma augiem, molekulārās izmaiņas, Mm, tā ir centrālā riska eh, izvērtēšanas daļa salīdzinošā pieeja, vispirms paskatoties eh, fenotipiskos datus, uh, labturības eh, situāciju, hormonālo stāvokli, eh, fizisko stāvokli, dažādo audu, orgānu eh, stāvokli atkarībā no modifikācijas. Un tad visa šīs visaptverošās datu pakotnes rezultātā mēs tālāk informējam, kāda veida pētījumi attiecībā uz uh, Ehm, aler, spēj izraisīt alerģijas vai pārtiks nekaitīgumu vēl ir nepieciešams. Un varbūt daži vārdi par to. Ehm, dzīvnieku labklājības datiem ir jāparādās jau ģēm dzīvnieka izstrādes laikā, sākot no laboratorijas pirms dzimšanas. Un tad visu dzīvnieku dzīves laiku laboratorijā, ieskaitot ehm, uzvedību, uh, Tālāk kontrolēta audzēšanas eh, vide, kur ir lielāks skaits šo dzīvnieku, un tad uh, ir jānovēro, kā šis dzīvnieks reaģē uz dažādiem audzēšanas aspektiem. Un tas ir līdzīgs uh, praktiskiem, izmē, tātad, eh, praktiskiem pētījumiem eh, audzēšanas vietās, lai novērtētu fizioloģiskos parametrus, uzvedību un tā tālāk. Un visi šie parametri tiek iekļauti centralizētā datu pakotnē, kuru mēs sagaidām saņemt, ja eh, kāds šāds iesniegums tiktu iesniegts EFSAI. Tātad, nu, tas ir tāds pārskats par procesu Eiropā. Lūdzu, ja jums ir konkrēti jautājumi. Paldies, tad varbūt pārējie no ģenerāla direktorātiem, piemēram, pētniecība tika tikko pieminēta. Tātad prezentācija ir arī pieejama mūsu tīmekļa lapā. Tie, kas mūs seko straumēšanas režīmā, tāpat kā arī pārējiem. Lūdzu, kāds vēl vēlas izteikties. Yeah, for... Paldies, priekšsēdētājs, kā atļaujāt man iepazīstināt ar Pegasus projektu un galveniem atklājumiem, eh, kā eh, jau tika minēts, eh, tad jā, slaidi ir pieejami, bet, lai taupītu laiku, es vienkārši izdarīšu tādu kopsavilkumu. Pegasus projekts ir mazs projekts kur finansiāli atbalstīja septītā ietver programma. Eh, projekts risinājās divus gadus, no 2009. gada augustā līdz 2011. gada jūlijam. Tas jau ir šobrīd noslēdzies projekts. Šis projekts bija koordinācija Eh, kas nozīmēja, ka laboratorijas, laboratoriskie pētījumi netika veikti par ģēm dzīvniekiem, bet galvenokārt eh, ekonomiskie un sabiedriskie aspekti. Slaidā var redzēt, ka tur ir websites ar virkni dokumentiem un, un, un, un eh, citiem, dok ar visa, dažādākiem dokumentiem. Visi tie tur nav publicēti. Uh, bet e, daļa no šiem te atklājumiem ir ar uh, publisku raksturu, dažus var saņemt pēc pieprasījuma. Projekts tika atlasīts balstoties uz e, tēmu, kas ir paredzēta darba programmā, un šī tēma tika iekļaut zināmā mērā uh, saskaņā ar uh, ģenerāla direktorātu, kas pieprasījumu, kas atbild par patērētāju interešu aizsardzību, un arī DJ Sanko eh, piedalījās dažos, eh, dažās sanāksmēs projekta laikā. Projekts galvenokārt koncentrējās uz ģēm sabiedrības, sabiedriskiem aspektiem, politiskiem aspektiem, veselības aspektiem, un šeit mēs galvenokārt runājam par likumdošanu, kas arī bija daļa no darba, un uh, SOT no sociālo zinātņu viedokļa, kā arī veidojot patērētāju politiku. Kā viss šis projekts darbojās, bija virkne semināru, kurā piedalījās interesētās puses, eh, kur tika atzīmēti eh, tātad tās bāžas, ko izteica interesētās puses eh, no dažādiem viedokļiem. Uh, Vācijā, Norvēģijā, apvienotajā karalistē, visu projektu laikā, tālāk trešais uh, seminārs notika Briselē, kurā piedalījās vairāk eh, tādi eh, dalībnieki, kas strādā ar ES politiku, un visbeidzot Indijā pēdējais seminārs, kas skaties šo jautājumu vairāk no ne ES perspektīvas. Tur bija arī pilsoņu fórumi, kas izvērtēja politiskās prioritātes. Uh, un uh, notika arī demon, metožu demonstrācijas. Un tad notika arī divas uh, e, demonstratīvas konferences Itālijā un uh, apvienotajā karalistē. Galvenie rezultāti, galvenie secinājumi vai rekomendācijas. galvenais uh, apvienojušais elements ir tāds, ka ģēm dzīvnieki ir jāplūko katrā gadījumā atsevišķi, jo ne visi pieteikumi uh, izsauc uh, vienādas bāžas no politikas viedokļa vai ētiskā viedokļa vai citiem aspektiem. Viena no rekomendācijām bija atbalstīt, uzlabot šīs tehnoloģijas ģēm dzīvnieku radīšanai un veidot tādu pieeju, kas ļautu ņemt vērā Eiropas pilsoņu pres, preferences. Tālāk marķējums un izsakojamība attiecībā uz pārtiku visos reģionos, kur dati ir pieejami. Tātad e, tas ir saistīts ar datu analīzi šajā sakarā ētiskās bāžas, ko ir izteikuši e, patērētāji, nu tas ir labi pazīstams jau paskatoties uz e, citām biotehnoloģijām, lauksaimniecības nozarēm, bet šeit ir svarīgs arī, svarīgi ir arī ietekme uz vidi un ētiskas bāžas. Un tā tad nedabiskuma jautājums un, un dieva spēlēšana. Uh, ar dabu, eh, tas arī apstākļus ir, kas pastāv, kas šeit ir sastopams tālāk komercializācija, kas mm, attiec, runājot par izvērtējumu, lūk, šie ētiskie jautājumi vienmēr ir jāņem vērā. Komercializācija ģēm dzīvnieku komercializācija patēriņam pārtikā. Nu, te ir jāņem vērā patērētāju uh, priekšstati, jo šeit eh, es teicu, ka katrs gadījums jāskata atsevišķi, jo dažādi pieteikumi, dažādi projekti izskata dažādas lietas. Šeit, piemēram, bija runa ne tikai par pārtiks ražošanu, bet arī par bioloģisko audzēšanu, un šeit, piemēram, tika izskatīt trīs dažādas scenārijas šajā jomā. Komercializācijā būtu jāņem vērā arī Eiropas eh, regulējošās vīdes eh, prasības un starptautisko perspektīvu. Vēl kāds svarīgs jautājums vai rekomendācija bija tāda, ka mums vajadzētu izvērtēt iespējamos labumus, kā arī riskus, eh, ja ģēm dzīvnieku produkti kļūtu par ikdienas pārtikas produktiem. Un, zināmā mērā, šeit būtu jābūt arī tādai informācijas sniegšanai gan par riskiem, gan ieguvumiem, kas tiek sniegta patērētājiem, tad, kad viņi saņem informāciju par ģēm dzīvniekiem, kas iespējams nonāk tirgū. Jo praktiski eh, patērētājs nevienmēr pārliecina šie te argumenti par to, ka jaunā pārtika ir ekvivalente tradicionālajai pārtikai. Paldies par prezentāciju. Es nezinu, vai Linda Makavena vēlas izteikties. Tad, Linda, vai jūs vēlaties vispirms vai beigās? Tātad tagad, lūdzu. Thank you, Chair. Unfortunately, I have to leave. Jā, paldies. Diemžēl man piecos ir bez 25 es gribu nonākt savās mājās Anglijas ziemeļos. Tā kā man jānoķer viens vilciens, kas ķers citu vilcienu. Vispirms vēlos pateikties Pūlis kungam par to, ka viņš šeit ir un eh, prezentēja šo te eh, eh, jauno parādību ģēm lāsis. Un tas ir saistīts arī ar šo te Panamas jautājumu, kur ir sniegts atbalsts, un tur, starp citu, ko, citēta Kanādas valdība ir teikusi, viņi ir ļauši tam notikt, bet tur ir teikts, ka ģēm dzīvnieki vai laši, ja viņi izkļūs brīvā dabā, tad viņi nu var nodarīt uh, milzīgu postījumu savvaļas lasšiem. Tātad viņi saka, ka nevar nonākt šī pārtika nekādā gadījumā pārtiks ķēdē Kanādā. Tātad lūk ir šāds, eh, eh, šāda situācija. Mēs ļaujam panamiešiem ēst šīs zivis, bet sakām, ka Kanādā nevienam neļausim tās ēst. Nu, tā kā lūk, viss ir sācies un es, protams, varu saprast, ka FC paveikusi visu šo darbu, Man ir prieks, ka mēs runājam par iespējamiem uh, ieguvumiem un riskiem, bet es domāju, ka te tās debats būs līdzīgas kā debats par klonēšanu. Mēs šeit vienmēr runājam ļoti daudz par pārtiks nekaidīgumu, par to, vai pārtika ir kaitīga vai nē. Un ja EFSA uh, tikai to risinātu, tad EFSA jau neizdarīs neko vairāk kā debatēs par klonētiem dzīvniekiem, jo ētikai faktiski nav sakara ar uh, drošību. Es personīgi nedomāju, ka ģenētiski modificētas pārtiks ēšana mani kaut kā, man kaut kā var kaitēt, bet es neesmu pārliecināta, ka ģēm kultūra audzēšana nevar ietekmēt uh, Eh, piemēram, biodaudzveidību, jo, piemēram, ja tiek piemērots kāds pesticīds vienā laukā, tas var ietekmēt pārtiks produktu augšanu blakus laukā un tā tālāk. Tā kā, lūk, šie te plašākie ētiskie jautājumi ir kaut kas eh, nedaudz cits, un šis jautājums par dažādām pārtiks piedevām un tā tālāk, nu ko tad iegūst pārastais patērētājs no tā visa? Nu, ja mēs salīdzinām, teiksim, ar zaudējumiem, nu, ja mēs runājam par dzīvnieku labturību, nu, es nezinu, vai jūs esat jautājuši jau ētikas komitejai, e, klonēšanas jautājums tika nodots ētikas komitejai, un ētikas komiteja pateica, nē, nekādas klonētas pārtiks. Jo pārāk daudz ētisku, ētisks dabas jautājumu, kas ir saistīti ar pārtiku un pārtiks ķēdi. Uh, Un visbeidzot, es eh, skatos, kā sabiedrība izšķir šīs te lietas, ģē, viņi izšķir ģēm dzīvniekus, kas ir domāti pārtika un ģēm dzīvnieki pētniecībai. Es arī prātā it kā saprotu šo atšķirību, jo notiek pētījumi, kad ģēm embriji tiek izmantoti, nu, eh, gan zīvju embrijus, ne cilvēku. Uh, kur viņi pārbauda, teiksim, medikamentus, lai cīnītos ar varbūt vismagākajām cilvēcē pazīstamajām saslimšanām, saslimšanām, nu tā tad, nu tālāk viss šīs te lietas, par ko mēs agrāk esam dzirdējuši, ar kroplīgu dzīvnieku razīšanu, garāks cūks ar īsākām kājām un tā tālāk un tā tālāk. Tā tālāk nu, šeit varbūt EFSA ir cits viedoklis un ētikas komiteja cits. Mums tā kā nevajadzētu šīs eh, lietas samest vienā katlā. Jā, mums ir vajadzīgs plašāks publiskas debatas. Tas nav tehnisks jautājums, ko var atrisināt kaut kādas tehniskas ap tehniska komiteja. Un es domāju, ka gan šis parlaments, gan nākamais pie tā atgriezīsies. Vielen Dank, Linda McEvan. Paldies, Lindai McEvanai. Un tagad Pilāra Ajūso kundzei vārds, jo viņa ir kontaktpersona ar EFSU, tad Anna Rosbach, Korina Lapāža, Karls Šliters un pēc tam Geotārdu kolēģi. Tātad lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs, arī sirsnīgi vēlos pateikties EFSAI un komisijai. Paldies, ka esat ieradušies pie mums un esat pārunājuši šo jautājumu, jo tas ir tiešām ļoti aktuāls. Es, protams, saprotu, EFSA ir uzdevums pateikt mums, vai šie ģenētiski modificētie dzīvnieki ir piemēroti cilvēku uzturam vai nē, un vai tie atbilst un ietur visas drošības normas. Taču tagad uh, notiek divas uh, diskusijas. Tas pats mums bija arī par klonēto gaļu, vai patērētājs to vēlas vai nē. Uh, Taču to jau mēs te nevaram atrisināt, šīs ir dažādas diskusijas. Ja mums tagad saka, un mēs to vēlamies uzzināt, ja šie pārtikas produkti atbilst visām drošības eh, normām, visi ģenētiski modificētie pārtikas produkti, tas ir mūsu uzdevums noteikt to. Un tad patērētājs var izvēlēties, un arī tad mums kā politiķiem ir jānolēma, kas notiks ar to. Tāpat kā mēs darījām uh, attiecībā uz dzīvniekiem, kas tika iegūti no uh, klonētiem dzīvniekiem. Tātad dzīvnieku gaļu. Tātad skaidrs ir tas, ka mums ir jānodrošina izsakojamība. Tas, kā tiek uh, konstatēts modificēts gēns, tas nav tik sarežģīti, taču, kad runa ir par klonētiem dzīvniekiem, tad situācija ir citādāka. Tie tad ir identiski ar to dzīvnieku, uh, no kura viņi ir radušies. Un tad es no EFSA gribētu dzirdēt šādas lietas. Vai jūs, vai jūs saredzat kaut kādas uh, drošības jautājumas, kaut kādas briesmas šiem, pro, šiem produktiem? Un tas mums atvieglotu mūsu darbu, jo ir jānolem daudzas lietas citviet nevis pie EFSA. EFSA jānoskaidro, kāda ir šie drošības prasība un kā to var noteikt. Paldies! Šliterkungs, tagad varat izteikties, un jūs saņēmāt Anas Rauspahas kundzes piešķirto runāšanas laiku, jo nu apmainieties vietām. Liels paldies, jo man jādodas prom pat pirms Lindas, tāpēc es eh, šeit nebūšu fiziski klāt, taču es tomēr saņemšu jūsu atbildi un tāpēc atļaušos uzdot jautājumu. Spānijā ir um, pieprasījums pēc atļaujas izmantot uh, augļu mušas uh, olīvu audzēšanā. Mums te jau ir pieprasījums uh, par ģenetiski modificētu lāsi, varbūt nākotnē par lielākiem dzīvniekiem. Es nezinu, uh, Kāpēc, eh, lai Eiropā īstenot kaut kādas ģenētiskas modifikācijas kādam dzīvniekam, ja mērķis nav panākt vairāk piena vai vairāk gaļas? Tiešām ir būt liels ratums kaut ko modificēt dzīvniekiem, lai uh, uzlabotu dzīvnieku veselību vai labturību. Jūs taču nevarat modificēt dzīvnieku mm, viņa paša interesēs Tāpēc es domāju, ja jūs papētat eh, Eirobarometra datus, tad skaidrs, ka cilvēki nevēlas ģemo. Ja tas nav cilvēki interesēs, ja tas nav dzīvnieki interesēs, tad vienīgais labums būtu korporācijām, kas ar to nodarbojas, lielajiem uzņēmumiem. Un uz kā rēķina? Uz sabiedrības uzticēšanos pārtiks ķēdēji, uz uh, dzīvnieku veselības uh, eh, rēķina un arī varas attiecības starp zemnieku un uh, lielo uzņēmumu. Ja zemnieks audzē pats savus dzīvniekus, tad viņš ir neatkarīgs, bet ja viņš iepērk ģenētiski modificētos, tas skaidrs, ka katra nākošā paudze viņam atkal būs jāiepērk. Tāpēc es domāju, Eiropas uh, Savienībā ir tiesības ētisku un morālu apsvērumu dēļ ne, neizmanto ģēmo. Ir valstis, kas atsakās, piemēram, no atomieroči. Skaidrs, ka ģēmo vienkārši izmaksā daudz, par daudz sabiedrībai, un tas nenes labumu. Es domāju, vadlīnijas pēc tam skaidri varētu to noteikt. Vienīgi tādos gadienos, piemēram, kad eh, ģē, ģenētiskās modifikācijas ir nepieciešams, piemēram, kaut kādu zāļu izstrādēji, tad labumu cilvēkiem es saprotu, visos citos gan es to nesaprotu. Mans jautājums ir tāds. Kā jūs nodrošināsiet to, ka ilgtermiņa sekas, ja būs kaut kāds apstiprinājums vai tas būtu ģenētiski modificētam dzīvniekam vai lielākiem dzīvniekiem. Kā jūs tādu nodrošināsiet, ka tiešām sekas tiks prognozētas un pētīts? Pēc domāju, pirmais aspekts ir morāli ētiskais un vāras attiecības starp cilvēkiem, audzētājiem, zemniekiem, lopkopļiem un lielajiem uzņēmumiem. Tātad nebūšu klāt jūs atbildu saņemšanai, bet lūdzu atbildiet. Jā, paldies jaunajām tehnoloģijām novēlam labu lidojumu. Nākamā runātāja ir Anna Rospaha, tad Korina Lapāža un Kaljotas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos dāņu valodā. Tikko kā Kārlis Šliters Eh, izteica dažus teorētiskus dabas jautājumus. Tagad es gribu uzdot dažus praktiskus jautājumus. Kā mēs varam nodrošināties par to, lai GMO zivis savus gēnus nenodot tālāk savvaļas zivīm, piemēram, laša gadījumā? Vai EFSA ir informācija par to, cik daudz zivju no audzētavām izkļūst ārā un attiecīgi rīkojas? Mēs zinām, ka ir tādi gadījumi, pat uh, ka ir iespēja zivīm izsprukt. Vai EFSA ir pieejami skaitļi par to, kā šāds mākslīgi audzēti laši ietekmē savvairs lašu populāciju? Un kas tad notiek? Vai viena suga kļūst izturīgāka nekā otra, kurš tad uzvar šajā dabas cīņā? Uh, Ziemeļamerikā ir zināma attīstība. Šeit eh, tiek importēts lasis no Kanādas, taču Eiropas patērētāji sagaida skaidru informāciju par to, vai šie produkti ir ģenētiski modificēti vai nē. Kādi citi dzīvnieki, kas ir GMO, vēl ir sagaidām turpmākajos gados mūsu pārtikas ķēdē? Kā jūs domājat? Paldies, Korina Lepāža kundze. Paldies priekšsēdētāji, pateicos komisijai un EFSAS pārstāvjiem, ka viņi mūs viesi. Es varu tikai atbalstīt kolēģu sacīto un jo īpaši Karla Šiter sacīt, pirmais jautājums ir risku izvērtēšana un šo risku pārvaldīšana jautājums tad ir šāds, kāds no tā labums atklāt sakot, kāpēc mums vajadzētu uh, ģenētiski uh, modificēts dzīvniekus, mazliet pavirzoties tā virzienā, mm, kuru mēs uh, pieņemam attiecībā uz uh, dzīvnieku labturību, attiecībā uz uh, proteīnu dzīvniekiem, jo te nu ir runa par uh, lase. Nesmu uh, pārliecināta, ka pat neatkarīgi no Eiropas, Eiropiešu vēlmēm, kāda būtu jēga no šāda veida uh, laša. Un tad, ja mēs sakam, jā, tad, protams, lieliski tas mums dos daudz labumu, bet jautājums ir tāds, vai mēs to vēlamies. Kolēģi jau iepriekš ir atbildējuši, ka Ja mēs Eiropā īstenojam aptauju vai Eiropieši vēlas klonēt dzīvniekus, tad visticamāk 10, 90% eh, teiktu, ka viņi tādas nevēlas. Un tad tālāk rodas jautājums par riskiem. Jautājums ir ļoti plašs. Te nav runa tikai par pārtikas drošību vai sanitāro drošību šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un uh, tas būtu pelnījis ilgtermiņa pētījums, kur mūsu rīcībā tiešām nav. Tad ir arī bioloģiskās daudzveidības um, jautājums. Es saprotu, ka ģēm lasis ir uh, iesprostots uh, savā zivjaudzētavā, taču ilgi jau daba to. Uh, nepiecietīs, skaidrs, ka būs uh, sugu sajaukšanās. Un tad tālāk uh, jautājums, kā tas ietekmēs dzīvniekus uh, un kaut vai kūkaiņus, insektus. Un kā, ietekmēs, kā tas ietekmēs lietotājs, vai tie būtu cilvēki vai citi. Skaidrs, ka Te ir, protams, arī par dzīvnieku labturību. Un, ja mēs vēlamies panākt lielāku lasi, tad jāņem vērā, ka daba to tādu nav paredzējusi. Un šis jautājums ir gan par riskiem, gan par ētiku. Turklāt vēl rastos jautājums par risku pārvaldību. Uh, Tad, ja risks tiek izvērtēts, tad eh, tālāk ir nākošais solis pārvaldība. Atklāti sakot, es nezinu, kāds no tā būtu labums, ja nu vienīgi mm, pārtiks ķēdē mm, mazāk uzticēšanās no patērētāja puses, un tad man liekas, tas ir tāds temats, kur tiešām vērts uzlikt uz apspriežu galda un uh, uzlikt daudz visādu svaru virsū, lai šo tematu vairs neviens neaiztiktu, skaidrs, ka pilnīgi un absolūti droši mūsu pilsoņiem šis jautājums nemaz neinteresē. Dan, kadika. Paldies, un Kadikas Leotārtas kundze, un tad atkal Pilāri jau jūzo. Dankjewel. Ja, het zal voor niemand een verrassing hier zijn. Paldies. Laikam nevienu nepārsteigs tas, ka neatbalstu ģenētisko modificēšanu, un es domāju, ka šeit svarīgi ir ne tikai ētiskie jautājumi attiecībā uz GMO. Šeit ir vēl ļoti daudzi jautājumi, kas skar vidi, dzīvnieku veselību, cilvēku veselību, ietekmi uz vidi un tā tālāk. Un šeit es piekrītu daudziem kolēģiem runāt par to, ka ja mēs kontrolējam tikai pārtiks drošību, tad uh, ar to vien nepietiek. Mums ir eh, tātad blakus augu izmainīšanai, mums ir iespējas arī izmainīt dzīvniekus, un mums ir pārāk maz informācijas. Tā, kas mums ir pieejama, parāda tikai to, ka patiesībā dzīvniekiem tiek nodarīts pārāk daudz sāpeš, sāpju, un Lisabonas līguma 13. pāns nosaka, ja tiek veidota Eiropas Savienības politika, tad ir jāņem vērā arī dzīvnieku labturība, un arī cilvēki to vairāk vēlās, un šīs ģenētiskas modifikācijas tehnikas dzīvniekiem ir pretrunā šim pantam. Bieži vien tiek uzdots jautājums, kādi ir ieguvumi Un viens no lielajiem ieguvumiem šobrīd izskatās, ka ir GMO izmantošana, lai palielinātu dzīvnieku rezistenci pret slimībām. Taču varbūt, ka vajadzētu pārdomāt, kur šīs slimības rodās. Iespējams, tas ir no intensīvās lopkopības radies. Uh, Tā vietā mēs cenšamies atrast kaut kādas jaunas inovācijas, lai tiktu no šīs problēmas vaļā. Mums, manuprāt, šī nav īstā pieeja, mums vajadzētu atrast citu. Un, protams, ka laša var izbēgt un tādējādi tiks uh, traucēt bioloģiskā daudzveidība, kā to jau pieminēja kolēģi. Un man ir vēl viens jautājums EFSA un arī komisijai. Tātad sākumā EFSA sirsnīgi pateicos par šo rūpīgo ziņojumu, kas ir ticis sagatavots. Uh, Vai jūs varētu pateikt, kāds ir, eh, kāds ir ilgtermiņa sekas gan dzīvnieku, gan cilvēku veselībai nākotnē? Kā, kā to ir iespējams pārbaudīt? Vai ir, vai ir iespējams veikt kaut kādus pētnieciskos darbus tādam gadījumam, kad ģenētiski manipulēti, es to sauc par manipulētiem dzīvniekiem, kad būs šādi dzīvnieki, un šeit ir runa par eh, resistenci, uh, Tātad kādas būs sekas uz dzīvnieku labturību? Un tad jautājums komisijai, cik lielā mērā ģenētiski modificēti dzīvnieki ir uh, transatlantisko sārunu saturs. Kādas ir vienošanās šajā aspektā un vai komisijas Sanko ģenerāla direktorāts šeit spēcīgi uh, uzstāsies un pretosies, vai Tīģi Sanko centīsies, eh, tā teikt, traucēt tirzniecības direktorātu, jo viņiem jau ir cits viedoklis. Paldies, un Pilārs Ajūzo kundze. Paldies, priekšsādētāji. Šodien mēs esam tikai pāris kolēģi, tādēļ vēlreiz pieteicos izteikties. patiesībā vēlos to, lai pārtiks produkti ir veseli un lai patērētāji var izvēlēties paši, ko viņi vēlas pirkt. Ja tiek kaut kas modificēts, kādā sugā, ja tiek veikt krustošanās, tad tā ir manipulācija. Uh, Un daudzos gadījumos tas nerada nekādas problēmas, ja tiek veikts izmaiņas gēnos, piemēram, embrijām. Var veikt ģenētisku modifikāciju, kas padara to rezistentāku pret slimībām. Tas pats arī varētu notikt ar kukaiņiem, kuri parasti uzbrūk augiem. Tas mums ļauj izmantot mazāk pesticīdu. Es negribu teikt, ka ikviena manipulācija no paša sākuma ir slikta, taču mums ir nepieciešami ļoti skaidri un stingri pētījumi. Tas ir nepieciešams, neraugoties uz visu pārējo. Šie pētījumi un izmeklējumi kas eh, orientējas ilgtermiņā un kas nodrošina to, ka pārtiks produkti ir droši. Taču jau no paša sākuma pateikt, ka pilnīgi viss ir slikti, tā mēs arī nedrīkstam rīkoties. Patērētāji, protams, vēlas, lai viss notiktu droši, uh, viņi vēlas, vai kaut kas ir ticis mod, ģenētiski modificēts vai nē. Un mēs nevaram noteikt patērētiem, kas viņiem ir jādara, kas viņiem ir jāpērk un kas nē. Tas viņiem pašiem ir jāizlemj. Tāda ir mana nostāja, un mēs gribam skaidri zināt, kādas ir lietas, un arī saņemt skaidru informāciju no zinātnes. Pavel Havakungs. Za slovo, pane predsedo. Paldies. už tady padla. Paldies. Ehm, vēlos uzdot vienu jautājumu, kur jau patiesībā pauda. Šeit runa ir par šo transatlantisko partnerattiecību. Un nesen komitejā mums bija iesniegts priekšlikums par pienskābes izmantošanu dažādu dzīvnieku līķu dezinfic... dezinfekcijai, kad tie tiek pārstrādāti. Un tad vēl trīs jautājumi. Es kā biologs, pirms vairākiem gadiem biju biologs, tad es nevaru iedomāties, kā varētu būt pasākumi, uh, kas spētu novērst to, ka tiktu mm, pilnībā neskarta palikt sauvaļu sugas un šie resursi. Nav tādu pasākumi. Tas ir liels risks, un ir vēl viens ļoti liels risks attiecībā uz ģenētiski modificētiem dzīvniekiem, kuriem ir augstāka rezistence pret dažādiem patogēniem organismiem, proti, kad runa ir par kopīgo patogēnu. Piemēram, mēs audzējam dzīvniekus, kuriem ir augstāka rezistence pret ekoplazma boviju. Ko tas nozīmētu mums? Ko tas, kā tas ietekmētu mūsu cilvēku veselību, un tas ir šausmīga uh, doma, ja mēs to apzināmies. Un trešais jautājums uh, komisijai, vai komisijas uh, attiecas citādāk pret transgēniem dzīvniekiem nekā pārējiem. Un kā komisija rīkojas attiecībā uz tiem organismiem, kur ar ģenerisko modifikāciju tiek uh, vienkārši pātrināti dabiskie atražošanās procesi. Tie būtu uh, mani jautājumi. Paldies! Jā, Pāvēl Pakkungs varu pateikt, ka šorīt no rīta koordinātori nolēma, ka mēs no vides komitejas iecelsim divus personus, kas vadošajā komitejā tip piedalīsies un sekos līdzi šīm sarunām, pēc tam arī dos mums, eh, nodos mums šo informāciju, Tātad notiks regulāra ziņošana caur koordinatoriem. Tad mums būs ļoti cieši sakars, ka mēs zināsim, kā notiek šīs sarunas, un mēs varēsim sekot līdzi. Es domāju, ka tas uh, tiešām nodarbina vairākus kolēģus, ko tas īsti nozīmē Eiropas likumiem, Eiropas standariem, standartiem attiecībās to, kas, par ko tiek lēmts uh, šajā nolīkumā. Labi. Polēkungs vai arī Jā, paliekungs, lūdzu. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Si vous... Paldies, priekšsēdētāji. Sākšu ar atbildēm, un tad man kolēģe runās atbildot jautājumiem, kas tika uzdot par EFSU. Es sadalīšu savu atbildi piecos punktos. Pirmais ir runa par iespējamiem ieguvumiem lasis, kāds tas tika prezentēts ASV, taču jūs saprotat, ka tas netiek audzēts ASV. Uh, laša embrija tiek uh, reproducēti Kanādā un pieaugušas zivis tiek audzētas Panamā. Būtībā šī zivs ir ģenētiski modificēta, lai tā augtu divreiz ātrāk. Komisija <laughs> nekādā veidā nevar pateikt, vai šī laša cena būs divreiz mazāk. Par to mēs vēl neko nezinām, jo tas vispār nav pieejams tirgū. Taču tas aug divreiz ātrāk, būtībā ar to pašu pārtiks daudzumu. Tātad varētu uzskatīt, ka pastāv finansiāls, i, uh, finansiālas intereses firmām, kas grib šo zivi audzēt. Runāt par citiem dzīvniekiem. Jā, tā ir zināms, ir slavenā olīvas muša, kur Spānija izvērt uz pētniecības programmu. Šī muša ir slimību nesoša olīvām, un jūs zināt, ka ir uh, vairāki insekti, kas tiek apstrādāti ar kobalta palīdzību, radioaktīvo bombardēšanu, šo dzīvnieku tēviņus padarot neauglīgus. Un tad, kad tēviņš pārojas ar mātīti, tad tomēr tā rezultātā nav apaugļotas oliņas, un tāpēc šie uh, insektu nevairoja. Šāda programma pastāv jau 30-40 gadus. Tās ietveros tika izmantotas radiktojas vielas un runājot par olīvu mušiņām. Tagad ir mēģinājumi šos tēviņus tīri ģenētiski modificējot, padarīt neauglīgus un šādas pārošanās rezultātā mātīte nesaražotu uh, dzīvot spējīgas oliņas, tā tad neradīsies jaunas mušiņas. Uh, Zinām, interešu to tā darīt tomēr ir, jo tā var izvairīties no pesticīdu lietošanas, taču visi pētījumi vēl nav beigušies, Spānijai vēl ir jāīsteno uh, pētījumi tiešām uh, eksperimenti plašā apjomā, lai tiešām redzētu, cik tas tehniski ir īstenojams, un, protams, ir jānodrošina tas, ka citiem insektiem vai mušiņām tas ne, neradītu vēl negatīvas citas sekas. Tātad tur vēl daudz darma. Pastāv baktērijas, kas ir ģenētiski modificētas. Tās ražo medikaments vai ķīmiskas vielas, kas tiek izmantotas zālēs, un tas ir tikai uh, diskusiju avots, uh, šīs baktērijas uh, ražo vērtīgas vielas, lai varētu ārstēt uh, vīriešu un sievietes, un uh, tāda hormona kā insulīns tiek ražota ar šo uh, baktēriju palīdzību, un tas ir vienkāršāk nekā doties uz lopkautuvēm un meklēt šādus dabīgos hormonus no dzīvniekiem, kas citstarpā varētu būt arī slimi. Mēs arī zinām, ka ir pētījumi cūku sugā, lai izvairītos no novērstu tādas slimības, kā piemēram cūku gripu vai cūku mēru pareizāk pat meža cūkas ir pakļauta šai slimība, un meža cūkas netiek audzēts intensīvos audzēšanas aplokos, kā tas ir citu mājdzīvnieku gadījumā. Tātad citu pētījumu gadījumā nu, tas tā daži jau tauž nesaceļ. Otrais punkts ir saistīts ar ētiku, morāli. 2001. gada direktīvā vai 2009. gada regulā ir zināmi apsvērumi, ko var izmantot, lai atbildētu uz šiem ētiskas dabas jautājumiem. Taču ētika ir kas tāds, eh, ar ko var manipulēt, taču tas jādara piesardzīgi. Pegasus programmas ziņojuma rezultātā mēs iespējams pieprasīsim Eiropas ētikas grupu viedokli, jeb atzinumu. Ja Jau 1996. gadā šāds atzinums e, tika publicēts par e, normālo tehniku attiecībā uz ģenetiski modificētajiem augiem. Taču runājot par slaveno lasi, kura gaļa ir paredzēta pārtikai cilvēkiem, uh, Iespējams, mēs pieprasīsim ētikas komitejas atzinumu par šo lietu. Trešais punkts ir riski. Protams, ka pastāv risks e, cilvēku veselībai. Eiropas pārtiks nekaitīguma aģentūra, tas ir tās pārziņā, arī vides risku vērtēs EFSA, e, risks attiecībā uz ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, tas arī ir EFSA ziņā, taču tas, protams, viss ir atkarīgs no tā, eh, cik cieši tiek saglabāti konkrētā eh, aplokā šie dzīvnieki. Un runājot par slaveno lasi, kas tiek audzēts eh, Panamā, ir pieprasīts, lai šo lasi neaudzētu jūrā, lai tas būtu iekšējos ūdeņos, tātad valsts iekšienē. Jūs zināt, ka lasis kas tiek audzēts krātiņos jūrā, arī var izrauties ārā pa kādu caurumu un tad pēc tam nonākt vidē un tad pāroties, protams, ar savaļas lāčas sugām. Tā tad ir prasība, kas parādz izvairīšanos no laša izraušanās vidē, un amerikāņi ir pieņēmuši lēmumu audzēt šos lašus ar filtrētu ūdeni teritorijas iekšienē, lai tā tad izvairītos no tā, ka lasis varētu izrauties no audzētās. Te, protams, ir dzīvnieku labturības problēma. Arī tas ir svarīgs jautājums. Audzētie laši, vai tie būtu ģenētiski modificēti vai nē, uh, Uh, ir audzējami ievērojot labturības prasības, un šie zivjaudzētumi laši, ja šāda audzēšana būtu iespējama Eiropas Savienībā, arī tiktu pakļaut šīm prasībām. Ceturtkārt runa par patērēto izvēli. Protams, vispirms ir jāizdara politiskā izvēle. Taču komisija un mūsu komisāri arī, e, mūsu komisārs arī to uzsver, nav ne pār, ne pret e, šo e, iniciatīvu. Komisija vienkārši īsteno parlamentu un padomas prasības, taču var arī aizliegt, protams, ja abas institūcijas izšķirsies par pilnīgi ģenētiski modificētu dzīvnieku aizliegumu, tad komisija, protams, šo tekstu īstenos, taču pat labam šis uh, aspekts uh, ir daļa no direktīvas un regulas aptvērumu. Tur principā ģenetiski modificēti dzīvnieki nav aizliegti, taču arī uz tiem attiec mārķēšanas noteikumi patērētam jātiek informētam par to. Un visi produkti, kas izri, būs veidot no šī ģenētiski modificētā laša, arī tiks pakļaut konkrētē, konkrētiem marķēžumam. Tas attiec gan uz zivju miltiem, gan uz eh, citveidu lobarību, kas būtu veidota no šīm zivīm. Tātad eh, te ir konkrētas prasības, kas attiec arī uz eh, marķējumu. Piektkārt, attiecības ar ASV TTIT sarunu ietvaros. Komisijas priekšsēdētais Barozo kungs pavisam skaidri sacīja šo sarunu sākumā pirms vairākiem mēnešiem, ka Eiropas Savienība un ASV nevadīs diskusijas par kopienas līmeņa aizsardzību attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem. Protams, mēs apmaināmies arī informāciju, kā attīstās uh, pētījumi EFSA, ko mēs atbalstām, ko neatbalstām un tā tālāk. Taču nav runa par sarunu vešanu. Mēs varētu mainīt šo slaveno direktīvu vai slaveno regulu uh, Eiropas Savienībā. Uh, tas ir tabū TTIP sarunu ietvaros, taču pastāv diskusijas, norisinās diskusijas, proti ASV uzdot jautājumu, kāpēc uh, jums vajadzīgi 5 līdz 10 gadu, lai apstiprinātu vienu ģenētiski modificētu organismu, bet mums uh, ASV tas notiek vienu gadu laikā. Mēs viņiem skaidrojam mūsu politikas sarežģītību, taču <clears throat> lai kādi viņiem būtu pārsteigumi šai ziņā, pat laba nav runa, ka mēs ar viņiem apspriest kādu normatīvu tekstu. Tādas ir mans atbildes priekšstādātāja kungs, un ja jūs eh, ar jūs atļauju, mana kolēģe atbildēs uz viņai uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Un... Paldies Polē kungam, tad nodošu tālāk pārstāvi no EPSAS. Veltmans kundze lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Es vēlētos tikai paskaidrot, ka, ka eh, mums ir uh, iespēja izskatīt arī vidas drošību, un viens no dokumentiem, ko mēs izstrādājam, uh, ir saistīts tieši ar šo jautājumu. Uh, abi dokumenti ir vadlīnijas, kas nozīmē, ka mēs uzdodam jautājumus, ka mums ir vesels jautājums saraksts, un tad mēs dodam kaut kādas norādes, uh, kā e, iegudī, iegūt datus, lai varētu e, aizpildīt datu pakotni. Mēs vēl neatbilstam uz jautājumiem, jo mums vispirms ir jāsaņem viss datu kopums, lai mēs varētu uz to atbildēt. Jūs uzdevāt virkni jautājumus, e, kas būtu, uz kuriem būtu jāatbild, izmantojot datus no iesniedzēja. Piemēram, jūs prasījāt, kas notiek, ja ģēm zīves izsprūk, kas notiek ar savvaļas lašu populāciju. Jā, precīzi šis te jautājums ir tas, kas ir jāatbild eh, pieteikumu iesniedzējam. Tālāk, kas notiek ar cilvēku? Ja mm, viņam, piemēram, ja viņš nonāk kontaktā ar ģēmi insektiem atkal, tas pats. Tātad visi šie jautājumi ir tie, uz kuriem ir jāatbild pieteikumu iesniedzējiem. EFSA prasa datus, lai varētu noteikt, kas varētu būt atbilde, ja šis dzīvnieks tiešām tik izkļūtu brīvībā. Un šajā nozīmē, es domāju, mēs esam bijuši ļoti rūpīgi, mums ir piecas dažādas darba grupas, lai varētu uh, tiešām uh, izsvērt, kas tad būs būtiskākie jautājumi. Un tiešām šeit katra gadījuma atsevišķa izskatīšana ir ļoti svarīga. Atkarībā no tā, kāds dzīvnieks jums ir, kāda ir ģenētiskā modifikācija, ir jākoncentrējas uz dažādu veidu jautājumiem. Uh, Un es varbūt gribētu tagad dot vārdu uh, kolēģi Silvijai Mestakai, kolēģei, kura ir bijusi um, atbildīga par vīdes riska dokumentu izstrādi. Uh, šeit ir bijuši tādi trīs dzīvnieku veidi ar trīs dažādām ģenetiskām modifikācijām. Lūdzu. Jā, paldies mazliet, lai papildinātu kopainu saistībā ar vienu no vadlīnijām, ko EFS izstrādāja, kā arī sasaistot to ar diviem konkrētiem punktiem, kas tika minēti iepriekš, tātad izvērtēt potenciālos ilgtermiņa, eh, tātad izvērtēt eh, potenciālo ilgtermiņa ietekmi un ģēm eh, dzīvnieku ietekme uz uh, vidi. Tātad eh, attiecībā uz drošības izvērtēšanu vai nekaitīgam eh, izvērtēšanu mēs lūdzam tātad eh, pieteikumu iesniedzējām iesniegt veselu virkni visdažādākās informācijas, ieskaitot dažādus eksperimentālos datus, dokumentus, kas ir veikti ar kaut kādiem Eh, suragāta eh, dzīvniekiem, dzīvnieks, kuram ir līdzīga, eh, teiksim, uzbūve, bet nav ģenētiskās modifikācijas, un tad mēs salīdzinām visus šos te datus, lai izkalkulētu, kāda varētu būt potenciāla ilgtermiņa efekta, kāds varētu būt ilgtermiņa sekas un tas ir saistīts Eiropas tiesību aktu ietvaros arī ar pēt ar uh, uzraudzību pēc laišanas tirgu. Tas, uh, starp citu, attiec uz ģēmu augiem, tagad tas attiec, un tikpat lielā mērā tas attiec uz ģēmu dzīvniekiem. Tālāk, kas attiec uz iespējamo uh, izraušanos dabā un sekas, kā es jau teicu, tas arī ir tiešām jautājums, kas ir jāapsver, ņemot vērā to, ka jaunais, jauno gēnu, eh, tā tad var pārņemt esošā populācija, un tāpēc ir jāizvērtē iespējamās sekas, un tāpēc mēs prasam no kompānijām, lai tās sniedz mums datus, vai tas kaut kādā veidā maina ģēm dzīvnieku uzvedību, reprodukcijas modeļus un tā tālāk. Nu, tas būtu gandrīz viss, bet Noslēgumā es gribētu teikt, ka riska izvērtēšanas laikā pēc tam, kad esam raksturojuši iespējamo risku, ir papildus solis, kas ir piedāvāt iespējamos tātad novēršanas pasākums vai, vai seku likvidēšanas pasākums. Paldies, manuprāt, bija ļoti liederīgi veltīt laiku šādām plašām diskusijām par šo jautājumu. Žēl, ka ceturtdienas vakarā daudziem ir savi grafiki mājās, un mēs esam tik nelielā skaitā, taču tas viss jau tiek ir ticis ierakstīts, tādēļ es sirsnīgi pateicos Eiropas komisijai, tāpat arī EFSA un kolēģiem par šodienas diskusiju. Ar to mēs esam nokļuvuši pie mūsu darba kārtības beigām un nākamreiz kopā tiksimies ar ITRE, kura diskutēsim par 2030 mērķiem. Tas notiks 2. decembrī no 15. līdz 18.30. Un nākamā komitejas sēde notiks 16. un 17. decembrī šeit Briselē, pirms dosimies Ziemassvētku brīvdienās. Tātad pierakstiet šos datumus un novēlu jums visiem jauku vakaru. Paldies!